atcmāluši šodienas darbu kārtību. Un e, rīt 24. martā atsāksim sēdi 9, tad līdz 1, pēc tam turpināsies sēde arī pēcpusdienā un vakarā.